Francija piedzīvoja brutālāko uzbrukumu. Teroristi ar vēl nepieredzētiem apmēriem, vēl nepieredzētā brutalitāte uzbruka jauniem cilvēkiem, tostarp arī uh, jaunām sievietēm, laupīja viņiem dzīvību, būtībā nogalināja viņus. Un šobrīd mēs esam institūcija, kuras viena no mītnēm ir Francijā, un pēc šiem uzbrukumiem mēs atrodamies uz Francijas zemes. Tāpēc, dāmas un kungi, atkārtošu jums pateicības vārdus par jūsu līdzdalību pagājušajā nedēļā eh, pasākumos, kas bija vērsti uz līdzjūtības izpaušanu Francijas tautai. un mēs vēršamies pie nogalināto ģimenēm, pie smagi ievainoto ģimenēm, un viņiem pašiem mēs ceram, ka viņi drīz uh, atveseļosies, un uh, tas attiecas uz visām tām vietām, kur uh, cieta nevainīgi cilvēki, kurus slepkavoja vaiprātīgi teroristi. Dāmas un kungi, mēs dzīvojam milzīgu izaicinājumu apstākļos. Un uh, bija milzīgs uh, liels uzbrukums, skaits, ko mums vajadzēja pieminēt, un bija šausmīgi garš uh, šo bojāgājušo saraksts un mēs atceramies upurus Parīzē, Bamako, arī citās e, šīs zemes vietās, jo īpaši Sīrijā un Irākā, kur šī pašpasludinātā islāma valsts ar savu brutalitāti vēlas iznīcināt visas elementārās tiesības. Mēs uh, vēlamies pieminēt šīs vardarbības upurus. Un šajā garā ne tikai runājot par Bamako un Parīzes upuriem, bet arī par terorismu upuriem vispār es lūdzu jūs piecelties kājās. Paldies! Dāmas un kungi, šorīt man bija tas skumjais pienākums uh, arī eh, piedalīties Helmuta Šmita pieminēšanas pasākumos, un viņš eh, pārstāvēja Eiropas eh, Savienības vērtības, un kā jau jūs zināt, kopā ar Žiskārda Stēnu, viņš bija viens no Eiropas valūtas sistēmas veidotājiem, viņš vienā brīdī bija valdības vadītājs, uh, tāpat arī publicists, un viņš iestājās par Eiropas integrācijas padziļināšanu un par tautu sadarbību pārrobežu garā. Dāmas un kungi, Helmuts Šmits bija valdības vadītājs, kurš eh, tajā valstī, no kuras es nāku, lielu terorismu briesmu apstākļos ieviesa principu, no kura mēs varam mācīties. Uh, princips, eh, ko vislabāk bija paudis Albērs Kamī. Tie, kas apdraud drošību un eh, brīvību, tie apdraud visu. Un es domāju, mums jāļauj tam sevi vadīt arī to uzdevumu priekšā, kas tagad mums ir risināmi. Mums ir eh, jāiestājas par mūsu iedzīvotāju brīvību un drošību tik efektīvi, cik vien iespējams, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka tie, kas vēlas mūs iebiedēt, laupa mums tiesības uz brīvību. Dāmas un kungi,